reglamentā 8. panta 1. punktu tāpat arī ir paziņots par to, ka ir notikušas konsultācijas ar komiteju priekšsēdētājiem un referentiem.